Un līdz ar to sāksim balsot. Kurš par 104? 104. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Kompromiss 9. 9. kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 10. kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 11. kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par pret atturs pieņēmts. 13. kompromiss par, pret atturs pieņēmts. 14. kompromiss par, pret atturs pieņēmts. 15. kompromiss par, pret atturs pieņēmts. 16. kompromiss par, pret atturs pieņēmts. 17. kompromiss par, pret atturs pieņēmts. 18. kompromiss par, pret atturs pieņēmts. 164. grozījums par, pret atturas pieņemts. 165. grozījums par, pret atturas pieņemts. 166. par, pret atturas pieņemts. 168. par, pret atturas pieņemts. 169. par, pret atturas noraidīts. 170. par, pret atturas pieņemts. 19. kompromiss par, pret atturs pieņemts. Tālāk. 177. par pret atturs pieņemts. 20. kompromiss par pret atturs pieņemts. 21. par pret atturs pieņemts. 22. kompromiss par pret atturs pieņemts. Tālāk.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 pret atturs pieņemts. 216. grozījums, saka priekšsēdētājs, par pret atturas noraidīts. 217. kurš par pret atturas noraidīts. 218. kurš par pret atturas pieņemts. 220. par pārbaudīsim elektroniski. Uh, par 218. grozījumu. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts ar 35 balsīm par 220 par, pret, atturas, pieņemts. 219, kurš par, pret, atturas pie noraidīts. 26. kompromiss par pret atturas pieņemts. 200, 226. kurš par pret atturas noraidīts. 227. par pret atturs pieņemts. 228. par pret atturs noraidīts. Es jau zināju. 229. par pret pret atturas pieņemts, 230. par pret atturas pieņemts, 27. kompromiss par pret atturas pieņemts, 238. par pret atturas noraidīts, 239. par pret atturas noraidīts, 28. kompromiss par pret atturas pieņemts,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 Ko es teicu? Jā, pieņemts. 249. Eh, elektroniski pārbaudam, beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt piecdesmitais par pret atturas pieņemts. 251. par pret atturas jāpārbauda elektroniski. Ja jūs balsojat pret, tad noraidīts. 252. par, pret, atturas pieņemts. 253. un 254. par, pret, atturas noraidīts. 255. par, pret, atturas pieņemts. 256. par, pret, atturas pieņemts. 257. par, pret, atturas pieņemts. 258. par, pret, atturas pieņemts pret atturas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 plus mutiskais grozījums pret. Pieņemts 268. par pret atturas pieņemts, 267. par pret atturas pieņemts, 273. par pret vai nu jums jāņem poļu tūkojums vai jāuzticas vācu tūkojumam. Saka priekšsētātais 273. par, pret, atturas, pieņems, 274. par, pret, atturas, pieņems, 276. par, pret, atturas, pieņems, 29. kompromiss par, pret, atturas, pieņems, 277 un 82. pieņems 200. 200. Pārbaudām par 277. un 282. Jūs varat izvēlēties, kuru. Beidzam balsot. 281. Tā kungs nebija izvēlējies pareizo. 281. par pret atturas noraidīts. 283 par pret atturas nav izskaidrs. Pieņemts laikam. Pieņemts. 30. kompromiss par pret atturas pieņemts. 291. grozījums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 pret atturas pieņemts, otrais kompromiss par, pret atturas pieņemts, trešais kompromiss par, pret atturas pieņemts, 18. grozījums par, pret atturas pieņemts, 19. par, pret atturas pieņemts, 4. kompromiss par, pret atturas pieņemts, 5. kompromiss par, pret atturas pieņemts, 31. grozījums par, pret, pieņemts, 32. par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski par 32. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk sastais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk. 42. par, pret, atturas, noraidīts. 43. par, pret, atturas, noraidīts. 44. Nē, 45. par, pret, atturas, noraidīts noraidīts 46. par, pret atturas pie, pieņemts 47. par, pret atturas pieņemts 48. par, pret atturas pieņemts 7. kompromiss par, pret atturas pieņemts 50. par, pret atturas pieņemts 51. par, pret atturas noraidīts 53. par, pret atturas pieņemts 54. par,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 Vienu mirklīti, atvainojos priekšsēdētājs Akapelēcka kungs. Es gribētu nākt klajā ar mutisku grozījumu. Es konsultējos ar ēnu referentiem, un mēs gribam ierosināt parindi astotajam kompromisam, un šajā parindē nosaukt politiskos, polities locītos Mi Mihailā Takoviču, Pavels Severanets, Timits Ardaškevičs, Eduardu Lobau, Alis Belecki, Linevičs, Aleksandr Franskevičs. Tātad nosauk, minēt šos te politieslodzītos parindē pie 8. kompromisa. Tātad politieslodzīto saraksts un to, to vārdus, kurus es tikko nolasīju. Paldies! Tātad ar šo parindu, kurš balso par 8. kompromisu? Pret? atturas pieņemts. Tālāk. 74. grozījums. Pa, kurš par pret atturs pieņemts? Tātad 74. ir pieņemts. 76. par pret atturs pieņemts. 77. par pret atturas pieņemts. 79. par pret atturas pieņemts. 80. par pret atturas. Vēl vienreiz par 80. kurš par, kurš atturas, kurš pret. Vairākums ir zināms, tātad pieņemts. 81. par pret pret atturas pieņemts, 82. par, pret atturas pieņemts, 83. par, pret atturas pieņemts, 84. par, pret atturas pieņemts, 85. par, pret atturas pieņemts, 81. bija pieņemts, tālāk 90. grozījums, kurš par, pret atturas pieņemts, 91. par, pret atturas pieņemts, 92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 99. par, pret, atturas, pieņemts. 100. par, pret, atturas, pieņemts. 101. par, pret, atturas, pieņemts. 102. par, pret, pieņemts. 103. par, pret, atturas, pieņemts. Atsaucas pirmais, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrais par, pret, atturas, pieņemts. Tagad elektroniskais balsojums par kopējo ieteikumu. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Apsveicam referentu Balēcka kungu. Dopo aver avvenuto, il Nicolai Schonin da in bureau. colleague. Next item. Kolēģi, nākošais darbkārtības punkts. Ir informācija, ko sniegs past uh, eh, Galagers par Islandes un Eiropas Savienības sesto, uh, parlamentārās komitejas sesto sanāksmi, kas notika Reikjavikā. Un at, Atgādinu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 4. septembris pulksten 12. un bez kavēšanās tagad došu vārdu pat tam galagaram. Paldies par iespēju izklāstīt ārlietu komitejai mūsu tikšanās rezultātus pagājušā nedēļā. Jūs visi zināsit, parlamenta vēlēšanas notika 27. aprīlī un jauna valdība nav sastādīta. Iepriekšējā valdība ir iesaldējusi iestāšanas sarunas ar Eiropas Savienību, norādot, ka atsākšana eh, tiks eh, pakļauta referendumam. Pēc tikšanās eh, jūnijā, kas notika ļoti lai, saulaicīgi, delegācija apmeklēja divus eh, Eiropas Savienības finansētus projektus un tikās ar eh, organizāciju pārstāvjiem. Kopumā varēja gūt labāku priekšstatu par Islandes viedokli attiecībā uz iestājas sarunām un dzirdēt viedokli no dažādām politiskajām eh, partijām, kā no pilsoniskās sabiedrības. Un tagad eh, īsumā, ko mēs konstatējām vizītes laikā? Koalīcijas eh, partija, ko veido neatkarības un progresīvā partija, ir apstiprinājušas savas eiroskeptiskās nostādnes opozīcijas partijas ir sašķeltas attiecībā uz dalību Eiropas Savienībā. Tomēr e, uzskat, ka vajadzētu pabeigt iestājas sarunas. Un e, atbalsts Eiropas Savienībai mazinās galvenokārt e, sakarā ar finanšu un ekonomisko krīzi. Tāpat arī runājot par Eh, ņemot vērā dažādus eh, zvejsaimniecības jautājumus. Un ir nepieciešams sniegt Islandes parlamentam rudenī secinājumus par Īslandes pieju. Tāpat mūsu diskusiju laikā izskanēja bažas par to, ka varētu nenotikt, ka varētu nenotikt referendums par sarunu turpināšanu un e, šķiet, ka valdība, kur ir pret iestāšanos, gribētu turpināt šādas iestājas sarunas, bet arī jāpaturprātā, cik tālu jaunā valdība vēlas iet, ie, iesaldējot savu e, iestāšanās sarunas. Nav skaidrs, kas nu, ar pirms iestājas e, instrumenta projektiem. Jaunā valdība pēc vēlēšanām paziņoja, ka vēlas apturēt visus projektus, bet šis jautājums vēl tiek eh, diskutēts. Un tās varētu novest pie jau panāktā <clears throat> progresa apturēšanas. Islanda vēlas paturēt ciešas saiknes ar Eiropas Savienību, padziļināt uh, sadarbību specifiskās jomās, un jaunā valdība uzskata uh, kā galveno sadarbības platformu EAA. Uh, uh, kā arī sadarbību Ārktikas jomā un izveidot augsta līmeņa dialogu par Eiropas Savienības Arktikas jautājumiem. Jaunā valdība turpina, ir iecerējis turpināt šo projektu. Tālāk par, par sankcijām runājot. Mak par bakre, zivsaimniecības um, un makreļu jautājumu šeit ir vajadzīga vairāk, inf vairāk informācija un pagaidām parlaments ir, ir mēģinājis virzīt tālāk šo jautājumu. Un visbeidzot, jaunās valdības pie iestājas sarunām ir ar vairāk jautājumiem nekā atbildēm. It īpaši par to, kādi būtu nākošie soļi un, attiec, un, kā, un kā, kā rīkoties referendumu sakarā. Un tāpat jautājums par pirms iestājas finansējumu jāizvērtē. Šeit ir nepieciešams saņemt vairāk taktisku un politisku atbilžu Eiropas Savienības. E, tāpat arī esam vienojušies noturēt e, otro sanāksmi šogad novembra beigās, un tas varētu būt pēc tam, kad valdība ir publicējusi pārskatu pār notikumu attīstību un šeit ir arī klātesošie deputāti, kas bija klāt. Dārns eh, Kristiāns Prēda un vēl citi var apstiprināt to, kāda ir pašreizējā situācija. Um, now I pass the floor to the standing rapporteur, Mr. Preda. Mulțumesc mult, uh, domnule președinte. Aș... Paldies, priekšsēdētāji. Nākošais runātājs Preda. Pirmkārt, ja jūs piekrītat daži vārdi par sesto jauktās parlamentārās komitejas sanāksmi. Vispirms es gribētu pasvītrot sirsnīgu uzņemšanu Islandē. Mēs varējām tikties ar četriem politisku partiju priekšsēdētājiem no sešām, kas ir pārstāvēts parlamentā. Mēs varējām uh, tikties ar premjeru, ar finanšu ministru, kas ir divu svarīgāko politisko partiju vadītāji, kas veido valdībā koalīciju. Un tagad piezīme, kas ceru tiks eh, uzņemta pareizi. Sākotnēji esošā premjerā partija atbalstīja Islandes pievienošanos Eiropas Savienībā, bet esošais premjers jau mēnešiem ilgi runājis par iestāšanos. Un tagad par rezolūciju. Priekšsēdētāja konference ir izlēmusi, ka Islandes rezolūciju 12. gadam. Ir jānosūta atpakaļ atgādinu, ka mēs gribējām organizēt diskusiju plenārsēdē un bija eh, pārliecinošs eh, vairākums šajā sakarā. Un tagad ir pārsteidzoši, ka teksts ir jāgroz, jo vairs nevar apmierināties ar diskusiju attiecībās 12. gada projektu, ņemot vērā esošos lietas apstākļus konkrēti to, kā sarunas ir pārtrauktas. Tāpēc ir pieņemti divi lēmumi. Pirmkārt, grozīt rezolūciju un otrkārt sagatavot lakoniskāku tekstu, kur tiktu atspoguļota jaunā politiskā situācija, kādā mēs esam pēc vēlēšanām. Pirmais lēmums ir pievienot nosaukumam E, pēc vēlēšanu perspektīvas Islandē, lai ņemtu vērā tos apstākļus, kas piespieda mums mainīt debašu gaitu. Un domāju, ka būtu attiecīgi šo formulējumu iekļaut virsrakstā, ņemot vērā to, ka pēc vēlēšanām ir valdībā divas partijas, kas ir kategoriski pret pievien, iestāšanos Eiropas Savienībā. Tā ir progresīvā un neatkarības partija. Bet jauktās parlamentārās komitejas ietvaros mēs šo e, aspektu pasvītrojām, ka jaunā valdība nevēlas turpināt iestājas sarunas. Kamēr nav iepriekš organizēts referendums. Un tagad radīsies jautājums, vai vajag turpināt sarunas. Taču šķiet, kā uz šo dienu ne jautājuma formulējums, ne datums referendumam nav noteikts. Izskatās, ka valdība nesteidzas ar tādu organizāciju un pēc pēdējiem paziņojumiem šķiet, ka valdība vēlas vispirms parlamentā organizēt debatas rudenī un veikt izvērtējumu attiecībā uz to, cik tālu ir pavirzījušās sarunas un par esošo stāvokli Eiropas Savienībā. Reikjavikā mums tika teikts, ka varbūt uz septembri vai oktobri šāds izvērtējums varētu būt gatavs. Un visdrīzāk pēc debatēm parlamentā būtu iespēja pieņemt lēmumu, ka referendums vairs nav nepieciešams. Tāpat jānorāda, nu ka pirms dažām dienām sabiedriskās domas apstāvoja apliecināja, ka aptuveni 82% iedzīvotāju vēlējās referendumu organizēšanu vienlaicīgi ar pašvaldību vēlēšanām, kas notiktu nākošā gada 31. maijā. Un pat ja iestāja bija, bija strīdīga problēma, tad tomēr vienmēr ir bijis vairākums islandiešu, kas atbalsta iestājas sarunu turpināšanu. Šī situācija nav mainījusies. Pēdējie saptaujas rāda, ka pie, puse islandiešu vēlas turpināt sarunas, un nu, tikai 41% uzskata, ka tās ir jāpārtrauc. Rezolūcijas tekstā mēs gribējām pasvītrot nožēlu tam, ka Īslandes valdība nav sagaidījusi sa iestājas sarunu beigas, lai organizētu referendumu, kā tas bija paredzēts sākotnēji, kad tika iesniegt Īslandes kandidatūra. Eiropas Savienība, kā jūs zināsit, ar sajūsmu uzņēma Islandes dalības pieteikumu. Komisārs Fīle pauda savu apņemšanos, uzsākt sarunas, un jāsaka, ka 27 nodaļas ir eh, atvērtas, 11 ir pabeigtas, un noslēgumā gribētu kolēģus eh, aicināt nakts klajā ar ieteikumiem, vai to varētu, vai varētu uzlabot tekstu, taču domāju, ka mūsu tekstam ir jābūt lakoniskam, īsam, un mums ir kodolīgi jāformulē mūsu nostāja. Es nedomāju, ka vajadzētu satamborēt garu tekstu šeit vēl, jo vairāk tāpēc, ka mēs vairāk nevaram pārskatīt pagājušā gada komisijas ziņam saturu. Saru, sarunas bija auglīgas, bet tās ir pārtrauktas. Paldies! Pēdām. Mr. Farm. What... Paldies. Tātad kāds ir jūsu viedoklis, Fērma kungs? Paldies. Tas ir ļoti līdzsvarots atzinums. Tātad nu paldies arī par informāciju un komentāriem par eh, situāciju, jo tiešām eh, mums ir eh, šeit vienreizēja situācija. Kandidātu valsts, kas iesaldē sarunas, ir tāda ļoti neparasta situācija, un mēs e, nožēlojam šo nostāju, bet mums ir jārespektē valdības nostāja. Nu, ir jānožēlo šāda Islandes valdības nostāja, jo mēs e, apsveiktu Islandi. Tā ir valsts ar labi strādājošu demokrātiju un arī ekonomiku. Tomēr ir Īslandes eh, lēmumi ir atkarīgi no Īslandes valdības, un mēs respektējam viņu iedzīvotāju gribu. Pašlaik mums vajadzētu noskaidrot, līdzsvarot, kā līdzsvarotā un konstruktīvā veidā turpināt. Mums vajadzētu atstāt šo pieteikumu dosjē atvērtu un izvairīties vai vismaz atlikt no lēmumiem, kas prasa galīgo atbildi no Īslandes. Mums nevajadzētu um, steidzināt procesu tālāk, jo tas varētu uh, beigties ar pretēju reakciju un iestāšanās process tiktu izbeigts. Uh, Eh, tomēr par 6. un 7. pantu es domāju, ka mums ir nav jāuzskata šis referendums kā pabeigts fakts, jo diskusijas Īslandē rāda, ka vēl varētu būt citas iespējas, ne tikai referendums. Un es nedomāju, ka cilvēki mainīs eh, drīz savu nostāju un atkal balsos par, bet ja valdība uzskata, ka pašlaik var iesaldēt pieteikumu procesu bez referenduma, tā var būt labāka izvēle. Kā Galegera kungs teica, stingrāks nē radītu lielākas grūtības gan diskusijām par zvejniecību, gan arī pārējām sarunām. Uh, nekavējoši referendums nedotu neko labu nevienā šajā jautājumā. Tātad saglabāsim dialogu. Mums eh, Īslandes dalības jautājums ir svarīgs, tātad turpināsim saprātīgi. Paldies! Es eh, neredzu vairāk nevienu, kas būtu pieteicies. Un didn't see you. Uh, nē, ir vēl viens runātājs, lūdzu. Paldies. Uh, man paveicās būt delegācijā un tā kā man bija atbildība vadīt uh, piekdienu pasākumu par pilsonisko sabiedrību, tad es domāju, ka es varētu papildināt iepriekšējos runātājus. Piektdienas eh, sanāksmē ar sabiedrības pārstāvjiem radās iespējas, ka viņi vēlas turpināt sarunas. Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ka mums ir šie jautājumi jārisina eh, saprātīgi, tātad septembrī un oktobrī turpināsies diskusijas. Mēs nezinām, vai kā e, notiks tālāk virzība e, par referendumu. Tāpēc septembris un oktobris būs svarīgs. Nu, pašlaik ir e, jāpatur process atvērts no mūsu puses, un es domāju, ka 27. un 28. novembra sanāksme būs ļoti svarīga. Eh, es domāju, ka notikusi eh, sanāksme ir ļoti eh, liederīga. Un es gribētu arī uzsvērt, ka komisija un citas organizācijas ir ļoti daudz strādājušas un tām ir grūta situācija, tā tad vajadzētu arī atzinīgi novērtēt viņu padarīto un e, arī par nelaimi Īslandes e, atbalsts e, IPA projektiem tika pārtraukts. Tas tika pārtraukts diezgan steidzīgi, un daudzi mani kolēģi iepazinās ar šo projektu rezultātiem. Nu, paldies, ka jūs man devāt vārdu, tā tad ir svarīgi, ka ir dialogs. Tā tad Prēdekungs. Es gribēju tikai kolēģiem no sociālistu grupas, kas izteica piezīmes mm, ļoti noderīgas tik tiešām uz dialogam, e, piebilst e, vēl vienu piezīmi, kas ir ar jūsu atļauju politiskāka, jo referendumi jautājums ir ārkārtīgi jūtīgs jautājums, ņemot vērā to, ka esošā valdība e, e, paziņoja, ka netiks spērti papildu soļi bez referendumu, un pēc tam šī pati valdība aptver, ka e, Islandes iedzīvotāji atbalsta referendumu, un problēma ir tajā, vai valdībam valdība, kas ir zināmā mērā eh, lamatās iekritusi, jo, ja referendums notiek, tad visdrīzāk iedzīvotāji ja eh, piekrīt, savukārt valdība ir pilnīgi noteikti pretiestāju, un tas var sarežģīt eh, lietas, dzirdēt atbildi, kuru tā nevēlas dzirdēt šajā referendumā. No otras puses, Tas ir jautājums par parlamentā tā attieksmi, jo tad, kad eh, tika saņemts pieprasījums, nebija referendumu par sarunu sākšanu. Vai šeit valdība pārskatīs savu, um, savu pozīciju, lai lūgtu parlamentu labot šo sākotnējo kļūdu. Mēs saprotam, ka ir dažādas eh, politiskās stratēģijas dažādās Islandes partijās, un sociālistu partija atbalsta piesta, iestāšanos, pārējās mazāk, bet ir arī ļoti sarežģīta politiskā situācija, un tāpēc es piekrītu mūsu sociālistu kolēģiem, kuri norāda, ka rūpīgi jāapsver reakcijas, kuras varētu izraisīt mūsu teksts. Paldies! Next. Next item, General Budget. Nākamais. Eiropas Savienības vispārīgais budžets 2014. finansu gadam referents Jose Ignacio Salafranca Sančes Nēra lūdzu. Sí, gracias, señor presidente. Voy a ser eh, muy breve. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti īsi. Jūs atcerēsieties, ka politiskajā vienošanās, ko plēdā sēdē Strasbūrā pieģē parlaments, mēs pēc tam kad eh, panācām tās prasības, ko lūdzām ministru padomē, kas tika iek, iestrādāts politiskajā rezolūcijā, ko parlaments pieņēma pagājušā nedēļā. Un gribu atgādināt, ka šajā daudzgadu finanšu schēmā paredzētais eh, palielinājums ārpolitikai visos finanšu perspektīvas gados bija 3% pieaugums atšķirībā no pārējām aktivitātēm, kur asignējumi samazinājās. 14. gads ir pirmais jauno finanšu perspektīvu gads un komisija nāk ar ievērojamu samazinājumu asignējumiem ārpolitikā par aptuveni 12,5%, lai jums būtu kāds skaidrāks priekšstats par um, uh, saistību apropriācijām runājot, komisijas 14. Eh, gadam piedāvā 8 uh, eh, miljardi, kā jau es sacīju, 12,5 miljoniem, kas uh, pār, ir maza kas ir samazinājums par vairāk nekā miljārdu. Jūs sapratīsiet, ka ārlietu komitejai un es kā komitejas referents nevaram piekrist šādam samazinājumam, ko piedāvā komisija Eiropas Savienības ārpolitikai. Ir tiesa, ka 3% palielinājums visā perioda garumā komisija ir iecerējusi palielinājumu pēdējos finanšu perspektīvas gados, bet šķiet, ka tas vairs nebūs atbilstoši tiem instrumentiem, ko mēs gribējām uzņemt, īstenot, ne arī tām saistībām, ko būsim uzņēmušies. Ja mēs pieņemsim šādus milzīgus samazinājumus, ko komisija piedāvā mums šajā budžeta projektā. Jūs šorīt dzirdējāt Lietuvas ārlietu ministru, kurš runāja par prioritātēm un Viļņas eh, samitam eh, svarīgumam, mūsu ziemeļu austrumu kaimiņa attiecībām dzirdējāt īpašo sūtni eh, tās tam arābu pavasara situācija, kāda situācija ir Eģiptei, un kā mēs Eh, rīkosimies ar politiku par 14% samazināt kaimiņu attiecībām, 17% iestājējuši, tas attiektos uz Islandi, tālāk arī stabilitātes instrumentam un 20,70% eh, kop KDP jo eh, sfērā. Tāpēc mans priekšlikums un tā ir arī taktiska nostāja ir mēģināt atgūt šos eh, kredītus 2013. gadā līmenī, un mums ir papildus procedūras grūtības, kuras ir tādas, ka ņemot vērā mums uzliktos ierobežojumus eh, budžeta komitejā parlamentā, mums nāksies eh, termiņu grozījumiem noteikti pirms izsakās ministru padomi, diemžēl, un es runāju uh, um, ar 14. Uh, gada budžeta referentu, pauzdams mūsu neapmierinātību, taču um, man tika sacīts, ņemot vērā to, ka sarunas ir ļoti sarežģītas, tiks mēģināts ņemt vērā ārlietu komitejas nostājas. Groziņu iesniegšanas termiņš ir paredzēts uz 28. E, jūliju. Domāju, ka galīgi mēs varēsim izteikties 4. septembrī, un, ja mums būs jākoriģē viss, ceru, ka varēsim to darīt ar mutiskiem grozījumiem. Man ir priekšlikums priekšsēdētāji pirms eh, brīvdienas sākuma sasaukt rīt, ja iespējams, sēnu referentu sanāksmi, lai mēs varētu vienoties šajā stratēģijā un mēģināt panākt vienošanos par skaitļiem. Un tā kā Jetenmaki eh, kundze, kas ir Alde refer ēnu referente, ir klāts. Domāju, ka mēs kā ārlietu komisija komitejas locekļi pieņemt šādus samazinājumus ārpolitikā, kas ir atzīta Eiropa padomē kā e, politika ar izaugsmi, šķiet, ka neatbilst mūsu vēlmēm. Un tādajādi esmu gatavs un kolēģu rīcībā, lai uzklausītu viņu bažas un šajā ļoti īsajā termiņā ņemtu vērā tās iniciatīvas un ieteikumus, kādas viņiem ir. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Sala Franka kungs! Okay, it's perfect. No request. Nav neviena, kas vēlētos runāt. Uh, ne, ir. Lūdzu. Kiitoksia. Täällä aletaan säästämään jo puheajastakin näkyy. Paldies. Nu, es redzu, ka mēs ietaupām tagad pat eh, runām paredzēto laiku, bet man ir daži komentāri. Pirmkārt, es saprotu, ka komisija grib racionalizēt apņemšanos jo iepriekšējos gados un arī agrāk Eiropas Savienība ir solījusi par daudz un nav varējusi turēt eh, solījumus. Budžetam ir eh, jāpieiet ļoti uzmanīgi arī attiecībā uz apņemšanos, jo pašlaik prioritātes ir eh, budžeta eh, termiņa beigās, bet tagad ir samazinājums 12,5%. Es gribētu jautāt eh, komisijas vai padomis pārstāvim par austrumu partneru attiecībām, jo tur samazinājums būs gandrīz 30%, un tas ir ļoti liels samazinājums. Kāpēc eh, ir šāds samazinājums? Jo dienvidu partneru attiecībām daļa pieaug kaut arī nedaudz. Otrs jautājums ir par apņemšanos. Un eh, tātad par eh, finansu samazinājumiem. Eh, jautājums ir, kāpēc ir šie samazinājumi īpaši tajos posteņos, kur tie ir lielāki. Un vēl es gribētu jautāt par Arktikas politiku kā tā Eh, tiks finansēta nākotnē, kad tiks pieņemti lēmumi par eh, informācijas centru. Un beidzot, es saprotu, ka mums tiešām ir jādomā, eh, kur eh, ieguldīt esošos eh, līdzekļus un kā sasniegt rezultātus ar to, kas mums ir. Es gribētu eh, to dzirdēt. Kādi rezultāti ir pēdējo divu gadu izdevumiem? vai ir eh, sasniegts tas, ko parlaments gribēja panākt. Gomesa kundze, referente nav šeit, bet viņa uh, aicināja man izteikt eh, viņas bāžas un tātad manas grupas bāžas. Uh, Un šeit ir galvenā sūdzība ir tāda, ka budžets ir katru gadu. Tātad e, šeit, e, kad e, samazinājums ir par 12,5% nekā korīģēta, salīdzinot ar korīģēto budžetu, mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem un arī jāapdomā, vai ar šādu budžetu mēs varam būt eh, tas faktors pasaules mērogā, kas mēs gribētu kļūt. Un vēl eh, šīs brutālais samazinājums ir rezultāts eh, daudzgada finansu schēmai, kas ir nepietiekama un neapņēmīga un ir samazinājās par 16% e, visā periodā, salīdzinot ar sākotnējo komisijas priekšlikumu. Mūs e, uztrauc e, samazinājumi ENI 14% un DSI 12,6%. Un šīs ir prioritātes ne tikai mūsu grupai, bet arī visai komitejai. Tātad mēs iesakām grozījumus šeit, lai nostiprinātu mūsu budžetam, kur mēs varam zaudēt nozīmi. Sala Franka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ja es pareizi sapratu Jatenmaki kundzes um, novērojumus un jautājumus, kas izskanēja galvenokārt attiecas uh, uz komisijas darbu. Es arī gribētu uzdot šos pašus jautājumus komisijai un pēc tam saņemt atzinumu un atbildēt attiecīgi. Paldies. Atgādinu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 16. jūlijas un tikai angļu valodā. Budžetā grozījumi 16. jūlijas, un šoreiz grozījumi var būt iesniegt jebkurā valodā. Salafrankas kungs, priekšsēdētāji, es negribētu iet pie kāda nostāja. Es nezinu, vai ir šeit kāds komisijas pārstāvs klāt, kurš varētu atbildēt uz Jaken, Jaten Makikundas sacīto, ko es arī atbalstu, un būtu labi, ja varētu esošās šaubas tikt kliedētas. Commission can answer. Yes. Merci, monsieur le, le... Paldies. Komisija ir tikai piemērojis lēmumu par DPS e, gro, griestiem un 12,5% samazinājums ir tāpēc, ka 14. gada e, finansējums mūs ierobežo pie šādiem griestiem. Atgādina, ka 11. gadā komisija piedāvāja 4. kategoriju palielināt par aptuveni 20%. Komisijas priekšlikums tika samazināts par aptuveni 20% jaunajā finanšu perspektīvā, un šis 20% samazinājums izpaužas kā 12,5% samazinājums 14. gadā salīdzinājumā ar 13. Bet komisija nevar eh, pā, eh, iet tālāk nekā noteiktie griesti. Tika piedāvāta 150 eh, miljonu rezerve, kas ir tomēr ievērojama. Un šo, šīs, šie samazinājumi salīdzinājumā ar sākotnējiem priekšlikumiem bija jāsadala pa visiem instrumentiem. Un komisija 27. martā padomēja un parlamentam pēc eh, februāra Eiropadomes ziņoja par finansējumu pārdalīšanu eh, attiecīgajiem instrumentiem, kā tiek šie samazinājumi sadalīts. Tagad priekšlikums ir uz galda, ir skaidrs, ka šīs izvēles ir sarežģītas, taču mēs varam tikai nākt vai ar priekšlikumiem, kuri ietilpst DFS ietvaros. Tāpēc ir šie nozīmīgie samazinājumi. Komisija ir mēģinājusi maksimāli respektēt po politiskās prioritātes un līdzsvaru, it īpaši uh, ENI, DSI, e, humāno palīdzību, kas pieaug salīdzinājumā 13. gadu, neraugoties uz noteiktajiem griestiem. Šis uzdevums ir grūts un mēs saprotam, ka esam sarežģītos apstākļos, taču mums ir ar šiem griestiem jāsadzīvo. Runājot par sadalījumu pa instrumentiem, Es nespēšu atbildēt tagad par ENI, eh, e par kaimiņa attiecību instrumentu, taču man šķiet, ka varētu komisija sniegt rakstveidu atbildu uz konkrētiem jautājumiem. Lūk, priekšsēdētāji, tas attiecas uz 14. gada budžetu. Diemžēl, lai gan eh, apstākļi ir grūti, bet tomēr komisija var sagatavot tikai priekšlikumu, kas ietilpst eh, finanšu ietvaros. Paldies! Raportēr. Referenta kungs, neliela atbildi gribat sniegt. Priekšsēdētāji, man ir atsevišķi jautājumi palikuši par to, kā tiks prioritēts Arktikas jautājums katrā ziņā. Ņemot vērā komisijas sacīto, tā ir interpretācija no līguma par finanšu perspektīvu, jo vēlreiz atgādinu ka ja daudzgado finanšu schēma paredz palielinājumu ārlietām un šai nodaļai, tad nav nekāda attaisnojuma pirmajā gadā to samazināt pa 12,5%. Ja e, katru gadu tiek samazinātas uh, prioritātes um, parlamentam, 50 miljoni mazāk uh, Palestīnas pašpārvaldei, tāpat samazinājums kaimiņa uh, attiecību politikai. Tie ir nozīmīgi jautājumi. Ir tomēr nepieciešams finansējums adekvāts uh, ārējām attiecībām bet arī mēs saprotam, ka tās jaunās prioritātes, par ko mēs runājām, kas izskanēja no viņas prezidentūras puses, vai arī prioritātes dienvidu kaimiņa attiecību ziņā, kas ir izšķirīgas stabilitātei mūsu kontinentā, nav radušas atbildi ar tik svarīgu samazinājumu, ar uh, pirms iestājas instrumentu, kas ir samazināts par 17%, stabilitātes instruments par 3% un e, drošības politikai mazāk par 20%. Priekšsēdētāji domāja, ka parlamentam ir jāizteno savas atbildības kā budžeta. Līdzlēmējai iestādē mums ir savs vārds jāsaka un tas, ko pieprasa mūsu pilsoņi, un arī ņemot vērā to, ka Parlaments ir nobalsojis pagājušajā nedēļā Strasbūrā, un to es arī piedāvāšu mūsu deputātiem atjaunot tos pašus, tās pašas summas. Gribu jau tagad jātenmakī kundzei sacīt, ka viena lieta ir racionalizācija un saistības, un otra ir drastiski samazinājumi. Pēc tam ir nācis klāt papildu elements, kas apgrūtina šogad mūsu darbību, ka ir uh, mainījusies e, konjunktūra, kura nedod iespēju mums skaidri izprast, kur tad būs visvairāk samazinājumu jo tas varētu būt, ja vairāk tiktu piešķirts austrumkaimiņa attiecībām, mazāk citiem, tad tas nebūtu pareizi. Asociācijas nolīgums skar lielāku skaitu, valstu skaitu, un tāpēc iespējams, ka tur ir paredzēts vairāk. Tāpēc priekšsēdētāji. Mums ir ļoti ierobežots kalendārs, mums ir ļoti rūpīgi jāizpēta skaitļi, un Mums ir jāizsakās pirms izsakās ministru padomi, un katrā ziņā es ceru, ka septembrī varēsim to likt uz balsojumu, un tad jau, Gomeša kundze, es atbalstu daudzas no jūsu bažām, un domāju, ka šeit mēs varēsim rast risinājumu, lai apmierinātu tās bažas, ko jūs paudāt, paužat, kas ir leģitīmas, un ceru, ka pirms eh, vasaras atvaļinājuma ar ēnu referentiem mēs varēsim tikties, rast Eh, kopīgu nostāju, taktisku nostāju, būs jādara, jāievieš vispārīgas korekcijas, būs skaidrāk jārunā par prioritātēm, būs jānes upuri, taču, ja mēs jau tagad sākam samazināt mūsu ambīciju griestus, tad mēs varam nonākt pie tā, ka beigās piedāvātie daudzumi ir vēl mazākas nekā tiek piedāvāts tagad. Un, uh, Ceru, ka komisija var rīkoties vienoti kopīgi, lai aizstāvētu ārpolitikas saistības. Vēl jau vairāk jānorāda, ka mēs tagad apspriežam dažādus finanšu instrumentus, ne tikai ār, ārpolitikai, bet arī citām politikām, citās budžeta mm, sadaļās. Un jau ir slēgtas sarunas konkrētī atsevišķās kopīgās Eiropas politikās, kas pieprasa precīzus fiksētus uh, summas. Es negribētu, lai samazinājums un korekcijas notiktu caur ārpolitiku. Tādējādi priekšsēdētāji, šie ir komentāri, tās ir pārdomas, es pieņēmu zināšanai referentu, ēnu referentu bāžas, ko pauda eh, liberāļi un sociālisti, un ceru, ka mūsu budžets atbildīs eh, mūsu komitejas eh, vajadzībām. Paldies! Thank you. Thank you. And... Paldies! Nākamais punkts tiks izskatīts aiz slēgtām durvīm, un tāpēc es gribētu lūgt visiem, kas nav afeta locekļi, visu darbiniekus iziet ārā no zāles. Jums tiek dots 5 minūtes, lai atstātu zāli. Paldies!